Un, uh, ja mums izdosies noturēt Eiropas uh, vienoto valodu kop, pienācīgā līmenī, tad mums izdosies izkļūt arī no ekonomiskās krīzes. Paldies, un tagad vārds Odīkungam. Priekšstādātā kungs.